82. 216. reglamentu punktu eh, saskaņā nav nekāda grozījuma iesniegt, par eh, Tātad nekādi iesniegumi nav saņemti par kļūdām, līdz ar to uh,